Nākamais jautājums ir ES un Kanādas mm, nolīgums par tirdzniecību. Pirmais runātājs komisārs De Guhta kungs. Nu, lūdzu, ļaušu jums iekārtoties tā, lai jūs varat sākt savu uzrunu. Commissioner, the floor is yours. Thank you very much. Uh... Liels paldies, saka te Guhta kungs. Godātie parlamenta deputāti, ir pagājuši pieci gadi intensīvās saspringtās sarunās un galvenie sarunu vedēji darbu ir noslēguši, lai nonāktu pie visaptverošana ekonomikas un tirniecības nolīgums starp ES un Kanādu. Inta komiteja tūlīt pat saņem šī nolīguma tekstu, un tas tiks pavisam drīz arī publicēts, publiskots. Uh, Kanāda ir pirmais G8, pirmā G8 dalībās, par kuru ar, par šādām lietām spējam vienoties. Kaut galā šis nolīgums ir ārkārtīgi svarīgs tirzniecībai un ekonomikai, tāpēc, ka šeit mēs runājam par ļoti labām lietām, pasākumiem, kas ļaus abām pusēm attīstīt ekonomiku un kas piedāvās regulējošu ietvaru šādām darbībām. Protams, ka laiki ir grūti un sarunās eh, bija ļoti daudz problēmu Nolīgums turklāt būs arī ļoti vērtīgs pats par sevi. Tas radīs iespējas uzņēmumiem Eiropā. Kanāda galā ir ļoti būtisks tirgus. Eiropas uzņēmums saņems tieši tāds pašs noteikums, kāda tiks izradīt, piemēram, uzņēmumiem no ASV, un tas ir būtisks panākums, cenšoties panākt izaugsmi un radīt darbvietas Eiropā, ņemot vērā, cik nepastāvīga ir ekonomika situācija šobrīd šajā kontinentā. Politiski Kanāda, protams, mums ir ļoti svarīgs sabiedrotais. Tā turklāt, jāsaka, ir arī investīciju mērķis investoriem no Eiropas, bet, nu, jāsaka, lielākā investīcija būs darbvietu radīšana šeit uz vietas. Kanādā ir ļoti daudz izēju vielu un eh, daudz kā cita īsumā šis nolīgums, ja saīsinājumā CETA, ar ļoti nelieliem izņēmumiem ņem vērā mm, visas mūsu prasības. Atsevišķi lauksaimniecības produkti tomēr joprojām tiks aizsargāti. Saskaņā ar šo nolīgumu jāsaka, mēs pat būsim labākās pozīcijās nekā ASV, kas noslēgusi savu nolīgumu, jeb naftu ar šo valsti. Tas attiec arī uz valsts pakalpojumiem. Valsts pasūtījuma ziņā arī esam daudz ko guvuši šajā cetā. Nolīgumā tiek piedāvāta būtiska iespēja Eiropas uzņēmumiem piedalīties valsts pasūtījumā Kanādā. Ir izveidota jauna sistēma ar standartiem investorus rīdu risināšanai Mēs, protams, ļoti labi zinām, ka pastāv dažādas bažas tieši šajā ziņā, un nolīgumā, jāsaka, visas līdz šim paustās bažas tiešām ir arī atrisinātas. Turklāt tiek runāts šeit arī par geogrāfiskās izcelsmes norādījumiem. Šai kontekstā esam panākuši aizsardzību Kanādā attiecībā uz Eiropas augstas kvalitātes pārtikas eh, produktiem, tādiem kā švarcvalda šķiņķis, uh, un virknē citu produktu, kas tad pilnībā tiek aizsargāti tiešā tiecībā uz šo geogrāfiskās izcelsmes norādi. Un cetas ietvaroši šāda veida re, regulējuma rezultātā arī maziem vidēju uzņēmumu to aizsargāt. Eiropas Savienības un Kanādas sirniecības attiecības tāpat laikā arī, protams, netiks īstenots uz darba standartu rēķinu un vidas aizsardzības standartu rēķinu. Nē mēs nodrošinam augstākos standartus, kāda vispār ir bijuši jebkādā tirdzniecības nolīgumā, un vismaz jebkurā nolīgumā, kādu Kanāda ir slēgusi līdz šim. Barozo kungs un Kanādas premjerministrs Hārper eh, kungs grasās eh, publiski paziņot par sarunu noslēgšanos eh, ASV, Kanādas ES samitā Ottavā šī gada septembrī. Attiecīgie dokumenti tiks nodoti likumdevēju orgāniem to apstiprināšanai un ratificēšanai, kas nozīmē mūsu gadījumā padomēji un jums. Tālākā, tālākais tūkošanas process un ratifikācija, protams, vēl ir ilga, tāpēc es ceru, ka parlamentā šo dokumentu varēs apstiprināt gana strauji esam nonākuši ļoti tālu šajā procesā, un daudzi līdz šim ir cietuši no šāda nolīguma trūkuma, tāpēc Komisija priecājas un lepojas par to, ka esam nonākuši pie šī rezultāta un ceram, ka jūs mūs atbalstīsiet, tādējādi palīdzot radīt Eiropā jaunas darba vietas un izaugsmi. Paldies komisāru kungam, saka priekšādātāji. Pirmais runātājs sarakstā, diemžēl, nav ieradies, bet tautas partija ir lūgusi man dot vārdu Salvatoram Čiko šīs runātājas vietā. Viņš runās tautas partijas vārdā. Trīs minūtes lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka komisāra pieminētie aspekti ir svarīgi tīpaši attiecībā uz tām cerībām, ko mēs liekam uz šo nolīgumu. Šis nolīgums prasīja daudz laiku, tajā bija Eh, tur mēs saskārāmies ar eh, atklātuma problēmām, ar MBU aizsargāšanas problēmām, kā arī ar jautājumiem, eh, kas ir saistīti ar lielu tirgus atvēršanu. Domāju, ka darbs kopumā ir paveikts lielisks, it īpaši runājot par maziem vidējiem uzņēmumiem, par um, geogrāfiskās izcelsmes eh, nosaukuma aizsargāšanu, mēs esam panākuši nozīmīgu rezultātu. 125 no 145 nosaukumiem ir aizsargāti, un tie ir um, iekļauti eh, šajā sarakstā. Domāju, ka svarīgi ir tas, lai viena dalībvalsts varētu veidot instrumentus mazo vidējo uzņēmumu dalībai, gan viņu ap, mm, raksturu, īpatnību, dimensiju dēļ. Nav viegli uzreiz aptvērt Eh, šos nolīgumus pilnīgi visos aspektos. Tāpēc ir svarīgi, lai tiktu saņemts vairāk informācijas, lai ikvienā dalībvalstī tiktu veidot sava veida uzraugs, kurš arī varētu palīdzēt nodrošināt finansiālu atbalstu mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Mēs piedzīvojam finanšu krīzi, ļoti bieži perifērie apvadi ir atstāti e, pilnīgi savā ziņā. Domāju, ka panāktais nolīgums ir svarīgs, bet tas nav pietiekams. Ir nepieciešams apliecināt lielāku izpratni lai varētu atvērt šo tirgu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas dotu iespēju rast jaunus tirzniecības partnerus. Turklāt arī gribu piebilst, ka geogrāfiskās izcelsmes nosaukuma saraksts ir atvērts. Parmas siers, piemēram, es esmu no Sardīnijas un ir um, uh, sardīnijas un uh, pekorīno sirs, un es gribētu aicināt saviem sardīnijas kolēģiem iekļaut citus izcelsmes nosaukums tām teritorijām, kuras šodien uh, kurām ir nepieciešami jauni partneri tirsniecībā. Paldies! Nākošais runātājs Davids Mārtiņš uz divām minūtēm. Paldies! Par šo nolīgumu man ir vairāk jautājumu nekā komentāri. Vispirms ir skaidrs, ka padomē neinicializē šo tekstu. Tā, man būtu ir pirmā reize, kad saruna noslēgumā padomu to nedara. Es vēlētos zināt, vai tas ir politiski iemeslu dēļ, jeb ir iebildumi pret pašu tekstu, ja padomu varbūt neuzskata, ka sarunas ir pabeigts. Ja teksts netiek uzskatīts par pabeigtu, vai pastāv iespēja, ka investoru un, un valsts strīdi tomēr var būt kā iespējams iekļaut tekstā. Mana grupa labāk Eh, varētu atbalstu šo tekstu, ja, tekstu, ja ISDS eh, tiks izņemts no teksta. Tāpat arī par zālēm, ģeneriskajiem medikamentiem. Es vēlētos no jums, komisārkungs, šodien dzirdēt, ka šis nolīgums nedarīs neko, kas eh, apdraudēs ģenerisko medikamentu ražošanu jaunatīstības valstīm. Uh, Tāpat mums arī ir iebildumi CO2 aizliegumam, ceļošanas ierobežojumiem. Kaut arī tas ir atsevišķi no tirzniecības darījuma kā tāda teksta, es vēlētos dzirdēt, ka e, no komisijas, ka, ka kaut kas tiek darīts, lai risinātu šīs problēmas. Es redzu daudz pozitīvu aspektu iespējas maziem vidējiem uzņēmiem, arī pienproduktu piekļuvu tirgumu, visi ieguvumi. Bet mums ir zinām princips savā grupā. Mēs apzināmies, ka tirdzniecības sarunas nozīmē, ka kompromiss ir nepieciešams abās pusēs, bet ir vairākas lietas, kur mēs neesam gatavi šo kompromisu eh, pieņemt. Tad tālāk eh, Tomašičis eh, kundze. Već razmatrali negativne učinke zahlađenja. Paldies. Eh, mēs jau esam izjutuši, ko nozīmē attiecību pasliktināšanos ar Krieviju. Mēs izjutām to uz lauksaimniecības produktu importa aizliegumu Krievijā. Tomēr šis piemērs labi parāda, cik daudz kaitējuma var nodarīt lielu tirgus slēgšanu mūsu produktiem pakalpojumiem. Attiecībā ar Krieviju nevajadzētu traucēt eh, attiecību uzlabošanai ar citu lielu valsti un tirgu Kanādu. Kanāda pirmo reizi atvērs publisko iepār, iepirkumu uh, tirgu mūsu pakalpojumiem precēm. Plānots par 23% pieaugums savstarpējā tirdzniecībā. Tas varētu mazināt bezdarbu un ļaut Eiropas Savienībai e, iegūt papildus 10 miljārdus eiro gadā. Tas ir lieliskas ziņas Eiropai, kurai nepieciešami jauni partneri globālajā tirgu. Es saprotu iebildumus pret ISDS e, tiesiskajiem instrumentiem daudzām valstīm ir eh, ar ASV ISDS eh, punkts eh, nolīgums, tā skaitā Horvātijai. Līdz šim nekādas problēmas neesmu redzējusi. Es saprotu, ka šāds instruments ir svarīgs dalību valstīm. ISDS palīdz panākt līdzsvaru starp valsts nepieciešamību regulēt tirgu un investoru tiesībām tikt aizsargātiem pret diskriminējošu uh, rīcību pret investoriem. ISDS eh, neļauj ārvalstu kapitālam rīkoties pret valsts suverenitāti, kā apgalvo tie, kas baidās no šī instruments, vienkārši nodrošina, ka starptautiskās tiesības tiek īstenots. Es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka valstu valdību loma nav aizliegt peļņas gūšanu, bet gan pretēji nodrošinot eh, vienlīdzīgu konkurenci, tiek veicināta peļņas gūšana privātiem investoriem tiek dotas garantijas, ka valsts valdība īsteno savu pienākums padarot Eiropas tirgus atvērtāku investoriem. Paldies! Eh, vai jūs pieņemat zilā skatīts jautājumu no Laitfrīd kunga? Jā, lūdzu priekšsarētāji, man tiešām prieks redzēt jūs šeit kā priekšsarētāji, bet tagad pie jautājuma. Jūs sacījāt, ka neesat informēta par eh, problēmām ar ISDS instrumentu. Vai jūs zināt, ka šobrīd eh, Kanādas uzņēmums sūdz tiesā Rumāniju, jo tā nevēlas eh, atbrīvot teritoriju, vienu ciematu teritoriju. Uzņēmums, kurš Austrāliju sūdz tiesā Vai jums ir zināms, ka enerģijas koncerns sūdz Vāciju tiesā, jo, vēlas, eh, jo Vācija vēlas eh, aizliegt atomenerģijas izmantošanu? Vai to jūs neredzat kā problēmu? Tom, Tomašiņš kundze, jums ir 30 sekundes atbildēji. Nu, tās varbūt ir problēmas, bet nav tik tālajošas, lai apturētu šo nolīgumu. Mēs jau zaudējām Krieviju, mēs varam pazaudēt Kanādu, bet mēs neesam atraduši neko vietā. Mēs varam zaudēt darba vietas un tirgus. Marīķa Šāke tālāk divas minūtes. Paldies, priekšsarētāji, kolēģi! Pēc piecu gadu garām sarunām tiek panākta vienošanās eh, starp ES un Kanādu par tirdzniecības nolīgumu. Apsveicu ar sasniegumiem Eiropai, bet arī Kanādai. Es ceru, ka abas puses iegūs no šī nolīguma bez visiem strīdiem mums nevajadzētu aizmirst arī, eh, kādēļ vispār mēs esam eh, radījuši tirdzniecības sarunas. Mēs eh, vēlamies panākt ekonomisko izaugsmi Eiropai tīpaši, ja Krievija ir reaģējusi uz eh, ES sankcijām, tā kā viņi to ir darījusi. Labākais veids, kā mēs varam eh, reaģēt, palīdzot mūsu lauksaimniekiem un ražotājiem, ir atrast jaunus tirgus citur pasaulē. Tirgus piekļuvē caur uh, iepirkumiem, šajā nolīgumā ir ļoti pozitīvs aspekts. Strīdīgāks gan uh, ir ISDS uh, eh, mehānisms. E Eiropas Savienībai ir uh, eh, 1400 divpusēju nolīgumu, kur ir iekļauts ISDS mehānisms. Šobrīd gan ir vairāk piemēru, kur tas ir novedis pie uh, strīdīgiem rezultātiem. Ir nepieciešama lielāka caurskatāmība, arī aizsardzība pret patvaļīgi ierosinātām lietām, bet svarīgākais jautājums ir par to, vai mums nepieciešams ir ISDS starp divām teritorijām, kur visu it kā pārvalda tiesiskums. Me, daudzi no mums e, skatās uz šī līguma tekstu, lai atrastu tajā daudz svarīgāku partnerību, par kuru tiek vestas sarunas vēl joprojām. Es mm, vēlētos zināt rezultātus publiskai apspriešanai, kur piedalījās tik eh, nepieredzēts interesants skaits. Kaut arī tekstu vairs nav nu iespējams mainīt, es aicinu komisiju nodrošināt, ka eiropieši var aktīvi iesaistīties, lai pirms atdot savas balsis, eh, iegūtu skaidrību.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 jāsaka, ka ar šādu nolīgumu tiek dots pilnvars un priekšrocības milzīgiem Kanādas un amerikāņu uzņēmumiem. Viņi darīs visu, kas viņiem ienāks prātā. Un tā nedrīkst rīkoties. Esam dzirdējuši no tūkstošiem Eiropas Savienības pilsoņiem reakciju un redzam, ka viņi uz, ir sašutuši, ka viņu intereses vispār nav ņemts vērā. Galvā šie cilvēki taču mūs ievēlēja šeit Eiropas parlamentā. Un tāpēc ir pilnīgi skaidrs, ka sabiedrībai nav ne mazākās vēlmes šo nolīgumu slēgt. Un pilnīgi pamatoti ir ļoti daudz tādu uzņēmumu, kas um, ir gatavi celties kājās un karot pret demokrātiju lūk no šie, šie lielie um, starptautiskie uzņēmumi. Gukta kungs, tā nedrīkst rīkoties. Jūs nedrīkstat piespiest Eiropas Savienību šādu nolīgumu slēgt. Uh, Vai jūs varat garantēt, ka Eiropas valstis būs pasargātas? Un ka viņas varēs pēc tam izvairīties no dažādiem gariem tiesas procesiem un sodiem un tā tālāk. Viņi varēs saglabāt savas tiesības darba ņēmējiem streikot, slēgt kolektīvos darba līgumus. 16 parlamenti, tostarp arī Nīderlandes parlaments jūlijā jums nosūtīja vēstuli sakot, ka šis nolīgums, jeb CETA, nav pareizs. Un Eiropas parlamentam šeit būs gala teikšana jācer. Šis parlaments galu galā pārstāv Eiropas iedzīvotājus. Un vai jūs varat apsolīt, ka šis līgums ņems vērā visu intereses? Janik Žado, par minūti. Paldies, tagad vārds uh, Janikam Žado. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, ekoloģistu uh, izpratnē šis nolīgums par uh, kuru sarunas jau ir pabeigtas un uh, joprojām nav pieejams uh, šī nolīguma saturs. Patiesībā tas mums rada daudz vairāk riska nekā ieguvumu arī lauksaimniecības jomā Kanādā saimniecības ir desmitreiz lielākas vidēji nekā Francijā. Tas skars lopkopību, tāpat attiecībā uz ģenētiski modificētiem organismiem. Tagad mums saka, ka būs sadarbības fórums starp eh, Kanādas un Eiropas varas iestādēm un tā pašā uh, laikā tiek arī apgalvots, ka Eiropas likumdošana nekādi šo tirzniecību neietekmēs, bet uh, uh, ir jādomā ne tikai par tirzniecību, bet arī par uh, palīdzību lauku saimniecībām. Un jūs redzat tagad, ka arvien vairāk skan protestu pret šādu nolīgumu, jo tiek ierobežota uh, deputātu uh, lemtspēja. Un uh, arī Vācijas valdība tagad runā par parādu uh, restruktūrizāciju un Es uzskatu, ka ir jānorāda šim parlamentam CETA līgums, it īpaši attiecībā uz investīcijām. Paldies! Tagad nākamā runātāja ir Ticiāna Begina. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs. Tāpat kā TTIP šis nolīgums ir tā slepeni sastādīts, neviens nav informēts, neviens nezin, kas īsti notiek, un arī tāpat kā TTIP gadījumā ietekmēs pilsoņu dzīvi ir nezināma. Ir dažādas normas, kas ir spēkā Uh, ASV un kas ir pie mums spēkā un pie mums uh, nenonāk uz galda uh, ģēmo, bet Kanādā situācija ir citādāka. Un Kanāda arī nav parakstījis lielu daļu no Kyoto protokola uh, punktiem. Uh, Ir arī, protams, šajā nolīgumā tādas normas, ko varētu atbalstīt, bet jautājums, kā mazie un vidējie uzņēmumi varēs tagad uh, godīgi konkurēt, ja šīs prasības abās uh, pusēs ir atšķirīgas. Arī dabas aizsardzības jomā, arī, piemēram, naftas ieguvēs rezultātā tiek izcirsti meži Kanādā un uh, mums ir tiešām jāizvērtē sekas. Un uh, tagad ir arī pastāv iekļautas tādas bīstamas normas, ka nacionālie uzņēmumi var iesūdzēt uh, valsti tiesā. Divas minūtes, Lepenskundze, lūdzu. Paldies. Uh, Kā jūs zināt, godātie deputāti, brīvās tirzniecības nu, nolīgums starp ES un Kanādu tiks eh, nodots jūsu balsošanai. Un šeit ir runa par taisnīgumu, par tiesiskumu, un šeit ir paredzēts izveidot privātu tiesu sistēmu pretstatā publiskai tiesu sistēmai. Šī tā būs arbitrāžas tiesa, kad, piemēram, transnacionāls uzņēmums, kas darbojas Francijā, uzskatīs, ka jaunie pieņemtie likumi negatīvi ietekmē tā darbību un tagad būs uh, jebkura lēmuma pieņemšanas uh, gadījumā jādomā par transnacionālo uzņēmumu interesēm. Piemēram, uh, varēs naftas gāzes uzņēmums iesūdzēt valsti tiesā par to, ka ir aizliegts iegūt slānekļa gāzi ir šāda situācija nepieņēmama, tiesu sistēmai ir jābūt valstiskai un neatkarīgai starptautiskās tirzniecības komitejā es uh, arī darbojos šajā parlamentā un esmu uh, dzirdējusi daudz pierādījumu tam, ka šādi privātās tiesas ir neobjektīvas un tādēļ es aicinu uh, balsošanas brīdī aizstāvēt tautas un vēlētāju intereses un balsot pret šo nolīgumu, jo šeit ir runa par taisnību un tiesiskumu, un es aicinu jūs būt pietiekami drosmīgiem un balsot pret. Fin, fin dank, Paldies, Lepenes kundze. Nākamais runātājs trīs minūtes, Prustkungs. Oui, monsieur le président, monsieur. Jā, pa, uh, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs, godātie kolēģi. Lepēnas kundzes nostāja jau nekad nemainīsies, viņa tic, tic traģēdijai. Bet vēsturē es gribu teikt, jūs esat tartifs mēs dzirdām kolēģi kritiku par visu ko, bet ir jāmin argumenti, vai Eh, mums nevajag jaukt ticamus argumentus ar sazvērestības teorijām un uh, izdomājumiem. Uh, lobby, lobbyju pārstāvi tagad trauksmi ceļ, bet tas ir priešlaicīgi. Mums ir jābalso, būs jābalso par vēsturisku nolīgumu un uh, Eh, protams, eh, jāatzīst, ka nedrīkst pārkāpt noteikti sarkanās līnijas, bet pirmkārt mums ir jāskaidro. Nevar teikt, ka mēs būsim pakļauti Kanādai un ASV eh, savā rīcībā. Tā ir karikatūra, tas neatbilst patiesībai. Ja mēs esam tagad uh, pakļāvušies uh, šīm valstīm tikai tādēļ, ka esam parakstījuši brīvās tirzniecības līgumu. Un ko tad teikt par Krievijas īstenoto agresīvo tirzniecības politiku pret Eiropas Savienību? Un šai attiecībā uz šiem brīvās tirzniecības līgumiem eh, tiek celta trauksme un eh, tās celāji sevi iztēlo par demokrātijas aizstāvjiem vai arī eh, nolīguma atbalstītāji tiek saukti par briesmoņiem bet mūsu vēlētājiem ir nepieciešami konkrēti argumenti, un viņiem ir jāsaprot, ka arī mazie un vidējie uzņēmumi var gūt labumu no šā nolīguma, eh, tie iegūs jaunus tirgus, un viņiem būs eh, piekļuva arī valsts eh, iepirkumam, valsts pasūtījumiem Kanādā. Un tagad uh, uh, ir. Uh, pastāv risks, ka mēs uh, varam darboties kā giljotīna un uh, šo cerību nokaut, nokaut jeb kādas attīstības iespējas bet mums ir šis nolīgums jāparaksta un mums ir jāzina, kādas būs garantijas, lai Kanāda atbilstoši šo nolīgumu īstenotu un lai netiktu privileģēti Kanādas uzņēmumi. Paldies. Paldies Prustkungam. Tagad divas minūtes Langas kungs. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Man šeit nodarbina trīs lietas saistībā ar Kanādas tirniecības nolīgumu. Pirmkārt, komisār kungs, jūs zinat par šo kritisko diskusiju plašās pilsoniskās sabiedrības rindās attiecībā uz tirniecības politiku. Un šeit es tiešām nesaprotu, ka parlaments 6. augustā saņem dokumentu tekstu un vēl joprojām nav publicējis to. Un tikko arī ir teikts, ka tas tiks darīts turpmāko dienu laikā. Manuprāt, lai sabiedrībā notiktu racionāla diskusija, tekstiem ir jābūt publicētiem laicīgiem, lai ik viens var iepazīties ar tiem un saprast un zināt, kas tajos ir rakstīts. Otkārt, protams, ka būs daži ļoti pozitīvi elementi, kurus arī pamanīju pirmo reizi lasot šos tekstus, tas ir saistīts ar geogrāfiskajiem eh, marķējumiem attiecībā uz lauksaimniecību, uz piekļuvu tirgumu, tas, to mēs nevaram apšaubīt, taču parādās arī daudz jautājumu, piemēram, eksistences nodrošināšana un jautājums, kā šī, šī standstill klauzula ietekmēs pakalpojumu jomu. Tas mums viss ir sīkāk jāizanalizē. Un otrais punkts, komisāra kungs, ir saistīts ar investīciju aizsargu mehānismiem. Es neesmu pārliecināts, vai mēs šodien šādu instrumentu vispār varam izmantot. Tas bija paredzēts kā garantija pret tādām valstīm, kas nedeg, nedeg demokrātiskā veidā veic atsavināšanus. Taču šobrīd šis instruments vēršas pret parlamentu demokrātiskiem lēmumiem, tas vairs nav mūsdienīgs instruments un nevar to atbalstīt. Tādēļ tiešām lūdzu jūs vēlreiz ķerties klāt sarunām un dabūt tādu rezultātu, lai mums nebūtu jāpiedzīvo otrais akts. Paldies! Paldies Langas kungam, viena minūte Mikelsen kungam. Much, Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs šīs sarunas starp Eiropas Savienību un ASV tika ļoti plaši atspoguļotas presē. Un arī šis nolīgums ir tikpat svarīgs. Ļoti daudz kolēģi pieminēja jau riskus un ieguvumus, kas ir saistīti šajā jomā, taču es vēlos koncentrēties uz lauksaimniecību, jo šī joma būs visvairāk ietekmēta Zinu, ka CETA ir ļoti ambiciozs projekts, vietējie ražotāji saņems zināmu cerību attiecībā uz geogrāfisko marķējumu tam līdzīgām lietām. Šīs lietas, manuprāt, komisijai būtu jāturpina attīstīt un jābalsta uh, arī nākotnes tirzniecības nolīgumi šādā garā, lai nodrošinātu konkurētspēju pasaulē. Lauksaimnieki ir ļoti nobežījušies par šo nolīgumu, tikpat lielā mērā kā mēs. Un šeit ir jāņem vērā šis uh, viedoklis, un, protams, ka mēs nevaram visu laiku baidīties no tā, kas varētu notikt, bet mums vajadzētu pārliecinātiem pieņemt pārliecināts lēmums. Paldies! Paldies, Nik Mikelsen kungs! Nākamais Šolts kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! komisāra de Kusta kungs, 150 tūkstoši cilvēku, arī es pats sekojam jūsu saucienam un mēs ķērāmies klāt ISTS noliegumam, un arī tas ir pamats CETA nolīgumam. Taču pirms ir beigušās diskusijas, jūs vēlties visu noslēgt, jūs pat vēlties aizsargāt spekulatīvas finanšu uh, lietas, arī tādus investors, kuri vēl neko nav investējuši. Tas nozīmē, ka pat tie, kas tikai ir plāno investēt, viņi var gūt priekšrocības šajā ziņā. Jūs veicāt konsultācijas, un ja jūs cenšaties neņemt vērā visus viedokļus, tad jūs tikai zaudējat Eiropas Savienības politikas uzticamību sabiedrībā, kas jau šobrīd ir sliktā stāvoklī. Vai mums beidzot nav jārīkojas citādāk? Uh, Sabiedrība nevēlas šādu nolīgumu starptautiskās brīvās tirzniecības ne tikai saistībā ar TTIP eh, ne, un arī ar CETA. Un mēs nevaram piekrist šīm investīciju aizsarga garantijām. Paldies, paldies Šulca kungam, Reimon kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Jums nākamdēļ nav jāpublicē šis nolīgums, jo to jau publicē pilsoniskā sabiedrība, un mēs jau varam gūt priekšstatu par to. Un patiesībā tas ir politisks skandāls, ka tas ar to bija jānodarbojas sabiedrībai. Un galvenā problēma saistībā ar šo nolīgumu ir investīciju garantijas. Tas apdraud demokrātiju, un ja mēs kā Eiropas parlaments tam piekritīsim, tad mēs atteiksimies no savām lēmumu pieņemšanas tiesībām nākotnē, kad mums katru reizi būs jāuztraucās, vai mēs tiksim tiesāti vai nē. Ik viens, kas tagad par to nobalsos, tas vienkārši sev nolieks šīs demokrātiskās tiesības, un pret to ir jābalso ar pret. Un es nesaprotu nekādi tos, kas rīkotos citādi, kā pilsoniskās sabiedrības demokrātiskie pārstāvji. Taču tas atbilstu šo sarunu gaitai, ka viedoklis būs citādāks. Tas, kā notika konsultēšanās procedūras, kas notika saistībā ar dokumentu publicēšanu. Paldies, Raimon kungs, saka priekšēdētājs nākamais Wolf kungs, pusotra minūte. Uh, Priekšādātāji, mēs neatkarības partijā ticam brīvai tirdzniecībai. Mēs vēlamies sadarboties ar pārējām pasaules valstīm. Mēs nevēlamies izolāciju vai protekcioniskus režīmus, bet Eiropas Savienība ir tāda, kas aiz, aizsargā savus uzņēmumus un savus robežus. Tas ir administrēts un regulēts vienots tirgus, kas nav efektīvs un ir pārāk dārgs. Mēs atbalstam brīvas tirzniecības princips un pamat domas, kas eh, noņem tarifus starp dažādām valstīm. Principā šī doma ir laba, bet mēs arī apzināmies, ka, ja tas tiek privāti apspriests un kontrolēts, un to dara administratori, kas nav ieinteresēti tajā, ko mēs vēlamies, tad šāda veida līguma radīs lielas grūtības. Mani vēlētāji ir uztraukušies par to, uh, ka mūsu veselības aprūpas sistēma varētu tikt apdraudēta tādēļ, ka būs uzņēmumi, kas vēlēsies iesūdzēt valdību, ja mēs mainīsim savu politiku šajā jomā. Mūsuprāt, tas nav nepareizi, netaisnīgi. Mēs uzskatām, ka vienīgais veids, kā mēs varam iegūt labu līgumu un labas sarunas, ir tad, ja nācija valstis parūpēsies par savu iedzīvotāju interesēm. Mēs nesam par to, ka ir tikai jārunā par brīvo tirzniecību. Mēs ticam brīvībai, demokrātijai un nāciju valstīm. Paldies! Paldies! Volks kungam nākamais runātājs - trīs minūtes Kelī kungs. Eh, eh, Paldies, priekšādātāji! Es esmu priecīgs par šo līgumu starp Kanādu un Eiropas Savienību. Es vēlos uzteikt komisāru par labu padarītu darbu. Tāpat vēlos uzteikt arī Fredmanu kungu, kurš vadīja komiteju. Manuprāt, rezultāts ir bijis ļoti labs un uh, labi kalpos mums visiem nākotnē. Manuprāt, līgums ar Kanādu ir ļoti saprātīgs, jo Kanāda ir ļoti tuvu mums gan kultūras, gan valodas, gan savu tiesību un likumu ziņā. Šim līgumam bija nepieciešami pieci gadi, bet galu galā, manuprāt, mēs esam nonākuši pie laba rezultāta. Protams, ir grūtības, eh, par kurām jau runāja citi deputāti, bet eh, kopumā mēs varam to atbalstīt, vai arī mums ir zināmas iebildes. Es esmu nosūtījis vēstuli komisijai, lai paustu bažas par to, kā tiek apskatīti eh, lielopgaļas produkti. Es atzīstu to, ka šī nozara tiek atsevišķi atzīta un parasti šeit ir mazi ekoloģiski ražotāji, un bieži tās ir tie ir ģimenes uzņēmumi, un arī manā vēlēšana apgabalā tādu netrūkst, tāpat kā daudzos citos Eiropas reģionos. Es ceru, ka komisija nošķirs augstas kvalitātes un zemes kvalitātes lielopu gaļu. Un es uzskatu, ka ierobežojošs kvots ir jānosaka augsts kvalitātes lielopgaļai, lai eksportētāji nevarētu pārplināt mūsu tirgu ar augsts kvalitātes steikiem, it sevišķi tādos laikos, kad ir ļoti cilvēki iecienījuši rīkot barbekju. Un labais šeit ir tas, ka ir šī pārskata klauzula. Ja, kā es paredzu, būs grūtības, tad šos nosacījumus var pārskatīt un tas tiks ņemts vērā arī tad, kad mēs vedīsim pārnus par tētipu, jo to nevar modelēt uz to, kas šeit ir norādīts attiecībā uz lielo pugaidu. Un tas ir norā, norādīts jau kādas septiņas reizes, norādīts arī pētījumā, ko veids lauksaimniecības komiteja šeit parlamentā. Noslēgumā vēlos teikt, ka es esmu 25. augustā saņēmis detalizētu informāciju par to. Nu, nezinu, varbūt man ir īpaši paveicies. Paldies! Paldies Kelī kungam, divas minūtes Leičfrīd kungam lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs. Austrijā Nacionālās padomas vēlēšanu kampaņas laikā pagājušajā reizē piedalījās saraksts, kuru vadīja miljardieris, kurš savus miljardus ieguvis Kanādā, un saskaņā ar savu dem izpratni par demokrātiju viņš teica, ka uz viņu attocis zelta likums, proti, kam ir zelts, tas nosaka likums, tā viņš to teica. Un patiesībā par to, eh, par viņu izteikumu toreiz smējās un neņēma vērā, taču palūkojoties uz šīm sarunām ar Kanādu vai arī ar ASV, esmu arvien vairāk pārliecinājies, ka nevaru vairs smieties, jo zinām apstākļu iespaidā situācija tiešām tāda izvērsīsies. Vēlos, lai jūs saprotu, ka Eiropas sociāldemokrāti nav ne tikai nobažījušies par šo apstākli, bet uzskata to kā risku demokrātijai un tiesiskumam, kā iespēju tieši lieliem investoriem, lieliem koncertiem izsprukt no uh, valstu tiesu sistēmām, un ir piemēri, kā tas notiek. Turklāt šiem koncerniem ir iespējas ietekmēt demokrātiskos procesus citādākā veidā nekā parastie mirstīgie, un to mēs vienkārši nevaram akceptēt. Es arī nevaru saprast, kā ir iespējams, ka pilsoņu iniciatīva, kas nodarbojas ar šo jautājumu, uh, tiek uh, eh, noraidīti no Eiropas komisijas puses. Manuprāt, tas nav demokrātiski. Šīs lietas notiek, un šobrīd mēs esam pienākuši pie tā punkta, kur, protams, šajā tirzniecības nolīgumā, kurā ir ietverts arī politisks lietas, vēl joprojām ir daudz nenoskaidrot jautājumu. Ja mēs balsosim pret, tad nebūs šī nolīguma. Mums vajadzētu tiešām pārdomāt, iespējas, kā lai mēs izkļūstam no šī procesa, kā mēs varam izņemt no šī nolīguma ISDS, tad mēs varam turpināt sarunas saprātīgā garā citādi ne. Paldies Laifrīda kungam. Viena minūte Forensas kundzei. Grācie. Anke. Paldies. Šodien kārtējo reizi Mēs dzirdam par to, ka ir ekonomiski ieguvumi, ka ir nepieciešams šāds nolīgums. Patiesībā tāpat kā ar TTIP, mēs redzam, ka tiek atbalstīts privātās nozares intereses, sociālās tiesības un ekonomiskā ilgspējība būtībā paliek nomaļas šajās pārunās. Un atkal mēs esam redzam, ka ir šāds pārunas, kuras nevar nemaz kontrolēt no sabiedrības puses. Tāpat eh, nav pietiekams novērtēta sociālā ietekme, kāda būtu šādam nolīgumam. Nav nekādu nosacījumu, lai aizsargātu darba spēku tirgu. Tirzniecības nolīgumi atbalstīs patreizējo sistēmu, domājot tikai par ieņēmumiem un peļņu. Komisija nav pietiekami cīnījusies, lai aizsargātu darba spēku standarts un uh, sociālās tiesības. Mēs nepiekāpsimies, mēs īstenosim kampaņu pret šo līgumu un citiem līgumiem, kā tētipu, kas pirmajā liek, tā, vietā liek liberālismu. Paldies, Tēlor kungs, lūdzu. Paldies, priekšādātāji, un kā zaļo pārstāvis es aicinu šo līgumu noraidīt. Galvenais iemesls ir tāds, ka uh, tur ir šis uh, valsts un investoru strīdu atrisināšanas mehānismus, kas ir pretrunā demokrātijām, demokrātiskajām procedūram. Sabiedrības konsultācijas, ko iznoja komisija, lai iekļautu līdzīgu mehānismu arī tētip, izraisīja 150 tūkstošu reakciju no iedzīvotājiem. Man šeit komisija joprojām strādā pie to analīzi. Un tad es jautāju, kādēļ šāda mehānismu iekļaušana, iekļaušana nolīgumā ar Kanādu joprojām tiek paredzēta, par spīti tam, ka sabiedrība ir acīmredzot pret. Ja šis mehāniks, mehānisms paliks nolīgumā ar Kanādu, tas nozīmē, ka uzņēmumi rakstīs likumus, nevis valdības. Un apvienotās karalists valdība sev par kaunu atbalsta patreizējo līguma formulējumu. Tādēļ es aicinu Kameram kungs un citas valstu un valdību vadītājs noraidīt šo nolīgumu. Un runātājs tiek pārtraukts. Paldies Taylor kungam. Nākamais Kovačev kungs, divas minūtes. Уважаемый господин комиссар, коллеги, постигнутото търговско... Cienījamais komisāra kungs, priekšētāji, mums ir jāpaplašina sadarbība ar Kanādu. Kanāda ir ļoti tūs mūsu partners. Brīvās tirzniecības nolīgumā ir paredzēts mūsu attiecības padziļināt, transatlantiskā telpa kļūst par tirzniecības telpu. Pateicos, pateicoties šim nolīgumam, tirzniecības apjoma palielināsies par 26 miljārdiem. Tas palīdzēs veicināt arī mūsu konkurētspēju. Tomēr vēros pievērst jūsu uzmanību vienam aspektam. Piekļuvei Kanādas tirgum būtu jābūt vienādai visām valstīm, proti ir jāceļ vīzu režīms dažām valstīm, piemēram, Bulgārijai un Rumānijai. Tas ir jāizdara tuvākajā laikā. Enerģētikas resursi, kādi ir Kanādai, varētu būt ļoti liederīgi, ņemot vērā to, kas notiek Eiropas Savienības austrumu reģionos. Mums ir jāpastiprina sadarbība ar Kanādu un, protams, laba komunikācijas stratēģija ar Kanādu un ASV eh, ir vēl jāuzlabo lai mēs varētu labi risināt tās bažas, kas ir Eiropas kopienā, lai nekādas baumas un bažas uh, nevarētu apdraudēt šo nolīgumu. Paldies! Paldies Kovačev kungam divas minūtes arēnas kundzei. Paldies, komisāra kungs. Uh, Mani kolēģi no sociālistu un demokrātu grupas jau ir pauduši eh, bāžas par eh, CETA nolīgumu un par ISDS, un tādēļ par to vairs nerunāšu, bet es runāšu par reglamentā reglamentētās sadarbības mehānismu CETA ietvaros, tātad kas ļauj eh, lieliem uzņēmumiem Kanādā un arī Eiropā no Eh, formulēt noteikumus eh, un jūsu sākotnējā apņemšanās eh, nemazināt Eiropas normu līmeni iznāk tagad, ka to, šo solījumu vairs nevar pild, gaidīt, jo paši uzņēmumi savā starpā vienosies par normām šā nolīguma ietvaros. Un jūs, de Guhta kungs, teicāt, ka Eiropas normas ir tāda vērtība, kas nav apspriežama, tad tagad iznāk, ka šajā nolīgumā ir uh, tādi punkti, kas apdraud šo solījumu, un es gribētu no jums saņemt skaidru atbildi, vai ir iespējams aizsargāt Eiropas normas sanitāri humanitārā, sociālā un vides jomā. Paldies! Paldies Arēnas kundzei. Nākamais runātājs Sančes Kaldenķevs kundze. Viena minūte. Gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs. Demokrātijai šobrīd notiek uzbrukums. Jūs par to, protams, daudz nerunājat, sarunas notiek aiz slēgtām durvīm, slepenībā, un jūs ir uh, at, noraidāt arī pilsoņu iniciatīvu par šo nolīgumu un tam līdzīgiem nolīgumiem. Jūs paužat nicinājumu pret pilsoņiem un pret demokrātiju. Jūs pārdodat tagad uh, Eiropas standartus, Eiropas pilsoņu eh, intereses mīda kājām lielie uzņēmumi, un jūs to zinat, jūs neesat politiķi, jūs esat tikai uzņē, uzņēmēji, jums nevar uzticēties, un jums būtu tagad jāstājas Beļģijas tiesas priekšā un jāatbild par eh, nodokļu nemaksāšanu. Jūs, eh, mēs darbojamies vairākuma tautu tas tauts vairākuma interesēs un mums ir jānoraida šis uh, CETA līgums. Paldies, Sančes Kaldentei kundze. Nākamais runātājs Kirton Dārling kundze. Vienu minūti. Thank you very much, Commissioner. Paldies, komisāra kungs. Šis ir vēsturisks nolīgums uh, brīdī, kad uh, pastāv ļoti liela sabiedrības interesi par tirzniecības nolīgumiem. Uh, un uh, tādēļ ir tiešām neticami, ka šis nolīgums tika noslēgts tikai uh, divas nedēļas pēc uh, sab, publiskām konsultācijām par ISDS. Uh, Tagad visi šie argumenti pret nolīgumu tiek atmesti malā, bet nav notikušas sabiedriskas debates par to, kas ir iekļauts negatīvajā sarakstā, un sabiedrība arī neatbalsta uh, sabiedrisko pakalpojumu privatizāciju, ne ISDS. Ir nepieciešama atklātība par to, kas ir iekļauts šajā nolīgumā katrā dalību valstī, un tādēļ ir jāpublicē jāprecizē viss šī nolīguma teksts attiecībā uz katru dalību valstu. Paldies! Paldies, Kirtin Dārlings kundzē. Nākamās divas minūtes Moskas kundzē. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu runāt par nolīgumu ar Kanādu pozitīvajiem aspektiem. Tās ir izdevība mūsu ražotājiem Un uh, jāsaka, abu pušu uh, arī kultūras uh, sistēmas ir tuvas un varētu teikt, ka tas ir solis uz priekšu, lai stiprinātu Eiropas tirzniecības partnerību globālā līmenī ar uzticamiem partneriem. Uh, Es gribu arī uzteikt kompromisu, kas ir panākts attiecībā uz geogrāfiskajām norādēm. Mūsu parlamenta uzdevums ir atklāti un godīgi izvērtēt šīs sarunas un arī par apzināties, nepieciešamību novērst uh, uh, līdzīgas uh, situācijas atkārtošanos tītību gadījumā, jo tas varētu graut pozitīvos aspektus. Es uzskatu, ka daudz aspektu šajā nolīgumā vēl varētu uzlabot, un es aicinu komisiju darīt visu iespējamo, lai to arī panāktu. Paldies, nākamais runātājs Šuster kungs, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Šobrīd CETAS nolīguma teksts ir pieejams, komisija vēlas sarunas noslēgt, taču, manuprāt, tas nav pareizi. Pat bez tā, ka mēs nevarējām kā parlaments rūpīgi pārbaudīt šos dokumentus, jau pirmais lasījums parāda, ka ir nepieciešama uzlabojuma. Šeit ir paredzēta arbitrāžu tiesu izveidošana. Šādi tiesas eh, tikai samazina tiesiskumu un demokrātiskumu, jo fundamentālais princips ir tāds, ka visi likumi priekšā ir vienādi, taču koncerni kļūs daudz vienlīdzīgāki. Un vienlaiks tiek arī nodefinēti tās jomas, kuri netiks ietvert šajā nolīgumā. Pie demokrātijas piedara tas, ka politiski lēmumi tiek pieņemti demokrātiskā veidā un tos var pārskatīt, un CETA neatbilst šiem demokrātiskajiem un tiesiskas valsts principiem, tādēļ komisijai jāturpina sarunas. Paldies! Paldies Šuster kungām, viena minūte Balasa kungām. Oui, monsieur le, le commissaire, vous. Komisāra kungs, jūs uh, dzirdat, kādas ir debates, un jūs arī saprotat, ka jābūt saprātīgai pieejai šajās lietā. ISDS neizies cauri šajā šobrīd, tas ir uh, skaidri redzams. Komisija pati uzsāka konsultācijas, par rezultātiem mēs nesam informēti un tas arī ir liels trūkums jūsu darbu kārtībā. Turklāt jūs esat tās komisijas sijas loceklis, kuras pilnvaru termiņš beigsies. Un jaunais komisijas priekšstādātājs Junkers ir skaidri paziņojis, ka viņš ir pret ISDS uh, nolīdē un tātad arī ar Kanādu. Un mēs esam demokrātiski ievēlēti tautas pārstāvi. Eiropas Savienībā pastāv demokrātija un demokrātija ir uh, nepieņēmami, kā m, mm, tiek parakstīts šāds nolīgums, uh, ka nekas netiek kontrolēts, un jums šis jautājums būtu jāatstāj nākamās komisijas uh, ziņā. Paldies! Lasis. Paldies Balas kungam, viena minūta Silva Pereira kungam. Senhor Presidente, Comissário, caros colegas. Komisāra kungs, priekšstādā kungs, cienamie kolēģi. Šie secinājumi saistībā ar tirniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kanādu ir pozitīvi. Mēs šeit varam gūt labus ekonomiskos panākumus. Taču mums ir jāatrod politisks risinājums ISDS klauzulu problēmai, jo tas apdraud nolīgums ne tikai saistībā ar Kanādu, bet arī ASV un Japānu. Komisija ir attiecīgi atbildējusi šī problēmai, un neviens risinājums nav pieņemams, ja tas nav dzīvotspējīgs politiskā ziņā. Un kāda stratēģija šeit tiks izmantota? Vai pieeja būs attiecībā uz katru gadījumu? Vai komisija tiešām atradīs piemērotu politisko risinājumu, kas derēs katram nolīgumam. Taču katrā gadījumā komisija ir jārīkojas un nevar vienkārši izvairīties un izlikties, ka problēma neeksistē. Paldies Silva Pereira kungam. Tie visi bija jau pieteiktie runātāji, tagad sāksies brīvā mikrofona procedūra. Pirmais runātājs Koreira Santos kungs. Priekšsēdētāja kungs, sākumā vēlos atsaukties uz to stāstu, kas ir saistīta ar manu valsti un īpaši Kanādu. Ir ļoti daudzi pilsoņi no manas valsts, kas dzīvo Kanādā, ļoti veiksmīgi to dara, daži pat ir pārstāvēti Kanādā un ir apmēram pusmiljons portugāļu Kanādā. Un viņi visnotaļ atbalsta ģeogrāfiskā marķējuma atbalstu un priecājas par šo panākumu. Tas attiecas uz uh, dažādām sieru šķirnēm un ananāsiem. Taču ir vairāki aspekti, kas nav tik pozitīvi, īpaši tas ir saistīts ar ISDS, un kolēģi jau runāja par šo problēmu. Uh, Mēs, protams, esam guvuši panākumus sarunu gaitā, taču mums ir jācenšas gūt panākumi arī citās jomās, īpaši saistībā par to, ka ir jāgūst daudz lielākas zināšanas par Atlantijas okeāna apguvi, un mums ir jānodrošina. Priekšādās pārtrauc runātāju. Paldies Cerau Santos kungam. Nākamā ir Hākins kundze. Moment, to... Jā, es vēlos runāt par ISDS iekļaušanu šajā noliegumā. Mans galvenais jautājums ir šāds. Kādēļ valstīs, kas ir augsti attīstītas un labi, ar labi attīstītām juridiskajām sistēmām, ir jāiekļau šādi papildus strīdu izšķiršanas mehānismu? Un ne, ne tikai man ir šādas bažas, vairāk kā 150 tūkstošiem pilsoņu ir jautājumi jo viņi tāpat kā es ir uztraukušies par to, ka arī, piemēram, arbitrācijas panels, kas pieņems galīgo lēmumu, viņš nebūs pakļauts Eiropas Savienības tiesai, piemēram. Junker kungs ir teicis, ka viņš nepieņems to, ka Eiropas dalību valstu tiesu juridikcija tiks ierobežota šādos gadījumos. Un šeit parlamentā 11. gada rezolūcijā mēs jau brīdinājām, ka strīdu izšķiršanas mehānisms starp valstīm un vietēju tiesas resursu izmantošana ir vislabākais veids, kā risināt strīdus, kas saistīti ar investīcijām. Šeit ir ļoti daudz pozitīvu lietu. Lūdzu, nezaudējiet to tikai tādēļ, ka vēlties iekļaut IDS. Akin. Paldies Harkins kungai. Kundzei nākamā runātāja Senra Rodrīgas kundze. Senor komisario, es para pedir la retirada del CETA. El SETA. Komisāra kungs, es ieteiktu šo līgumu atcelt. Mēs būtībā valstu suverenitāti nododam starptautisku uzņēmumu rokās. Un ar to tiktu iznīcināti ļoti daudz mazu un vidēju uzņēmumu, jo tā šāda, šādā veidā šis līgums atbalsta tikai lielos uzņēmumus. Tas iznīcinās arī vietējos lauksaimniekus, it īpašu eh, lielopu audzētājus un eh, nelielas ģimenes uzņēmumus. Un tomēr ir vēl arī cits iemesls, par to mēs jau iepriekš runājām šeit parlamentā, proti par klimata pārmaiņām. Ja būs šāda veida pārtikas Uh, preces, kas rada ļoti daudz klima, klimata pārmaiņu gāžu emisiju, tad tas nenāks par labu uh, mūsu klimatam. Tādēļ uzskatu, šis līgums jāceļ. Paldies! Kafoto kungs lūdzu. Grazie, prezidente. Okupazione e crescita di... Paldies! Darba vietas un izaugsme visu pirmām kārtām ir atkarīgi no tirzniecības politikas. Uh, un nolīgums ar Kanādu tādēļ ļoti būtisks. CETA līgums varētu ļoti daudz dot visām rūpniecības nozarēm. Tāpat arī ir šis jautājums par geogrāfisko marķējumu. Kanāda ir ļoti nopietnas tirdzniecības partneris, tādēļ šo, pret šo jautājumu jāizturas ļoti nopietni. Bet Ja mēs pieņemtu ISDS sistēmu, tad mēs redzētu situāciju, ka uzņēmumi varētu apstrīdēt valstu pieņemtos tiesību aktus un līdz ar to tiktu apietas parastās uh, tiesu sistēmas. Šāda paralēla jurisdikcija nozīmētu, ka par ļoti jūtīgiem jautājumiem galējo lēmumu pieņemt ārpus valsts. Tādēļ ir jāieklausās tajā, ko Eiropas parlaments saka par šo situāciju. Paldies! Paldies, ka puto kungam. Patiesībā tas nav mans uzdevums pieauguši cilvēkus audzināt. Taču mēs tagad esam sasaukuma sākumā, un jums, ka puto kungs, jau no paša sākuma s, uh, iedegās zīmī, iedegās lampiņu no tulku puses par to, ka jūs runājat pārāk uh, ātri, jo, ja jūs vēlaties, lai ne tikai jūs itāļu tautieši saprotat, bet arī visi pārējie, tad būtu labi, ja jūs viens minūtes laikā izteiktos un iekļautu tik lielu daudzumu teksta, lai tulki varētu to arī iztulkot. Tātad, ja es vienreiz šādi paklauvēju, tad jums ir jābeidz sava runa un Citādi vienkārši tulki pārtrauks darbu, mēs nevarēsim turpināt darbu. Paldies! Tagad noslēgšu brīvo mikrofonu procedūru ar Dantī kunga uzstāšanos. Kolēģi Dantī. Ekomi. Dantī kungs. Prezidenti. Kom... Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisār kungs un kolēģi. Šī nolīgumā ir ļoti daudz iespēju. Iespēja piekļūt lielam tirgumu, atvērt arī citus vietēju līmeņu tirgus un ir ievērojums sasniegums arī tajā, ka ir panākta aizsardzība Eiropas geogrāfiskajās izcelsmes marķējumiem, lai mūsu produkti ir pilnībā atzīti Ziemeļamerikas tirgū. Citādi zinām, tirgus segmenti mums būtu joprojām slēgti. Tas ir labs rezultāts, bet nav pilnībā apmierinošs, jo Eiropas Savienībai ir jārīkojas ambiciozāk, lai aizsargātu savus augstas kvalitātes produktus visā pasaulē. Bet, ja skatāmies tīri tehniski uz šo nolīgumu tekstu, šis nolīgums un TIP ir ļoti būtiski nolīgumi, ja domājam par to, kas notiek ar mūsu uh, attiecībā ar Krieviju un dažām citām valstīm. Mums ir ļoti uzmanīgi jāpadomā par to, vai mums ir nepieciešama ISDS sistēma, arī domājot par konsultācijām, kas šobrīd notiek. Manuprāt, tas a priori neizslēdz balansēt šī iz, līguma izvērtējumu. Paldies Dantīkungam, brīvā mikrofona procedūra ir beigusies, un tagad noslēgumā dod vārdu Degūhta kungam. Thank you, uh, thank you very much, Mr. Paldies, priekšētāja kungs. Pirms pievēršos ISDS, kas acīm redzot ir galvenais jautājums, par ko izteicās lielākā daļa šeit klātesošo deputātu. Man droši vien šonakt būs grūti aizmigt, bet es katrā ziņā centīšos atbildēt uh, uz lielāko daļu jautājumu. Bet, nu, Laifrīd kungs, domāju, ka jums gan nebūs grūtība aizmigt šovakar. Pirmais jautājums um, no Mārtiņa kunga. Kādēļ padomi nav iedarbinājuši šo līgumu, ka kā jūs zinat, padomu to nekad iepriekš nav darījusi. Tā ir uh, komisija, kas parafē šādus līgumus. Pēc tam, kad tas ir izvērtāts, un šis izvērtējums vēl nav pabeigts, to teica arī Parozo kungs un Harper kungs. Mums ir jāgaida šo pārunu beigas. Lūk, šādu es varu atbildēt uz jūsu jautājumu par ģenētiskajiem medicīnas produktiem. Es varu teikt, ka tur nekas netiks mainīts ne tikai ar Kanādu, bet arī sarunās ar citām valstīm, piemēram, ar Indiju, kur sarunas vēl nav uh, beigtas, bet mēs uzskatījām, ka arī tur šis jautājums par šādiem medicīnas produktiem nedrīkstētu kavēt kopējās pārunas. Par citiem jautājumiem mēs uzskatām, ka arī PTO ir tiesīgs šeit lemt. Par mandātu. Un publiskajām konsultācijām pie tām vēl atgriezīšos. Par mandātu runājot, vēlos pilnīgi skaidri pateikt, ka uh, mūs lūdza vienoties par ISDS, bet arī pie tā nedaudz vēlāk atgriezīšos. Minerkungs un arī citi deputāti teica, ka tas būtu nolīgums, kas būtu par labu tikai lieliem uzņēmumiem un ne maziem un vidējiem. Bet lielajiem uzņēmumiem nav nepieciešama brīvās tirzniecības nolīguma. Tie, kam ir tie nepieciešami, ir mazie un vidēji uzņēmumi, jo ar šādu nolīgumu mēs nodrošinām viņiem jaunu tirgu. Tas ir tas, ko mēs darām ar šādu nolīgumu. Vairāki jautājumi bija saistīti ar piekļuvi. Žado kungs, Langis kungs. Patiesībā viss ir ļoti vienkārši. Tiklīdz pārunas tika paveiktas, mēs nosūtījām tekstu parlamentam, arī jums, Lankungs, un visām dalību valstīm. Un uh, CETA nolīguma teksts tiks publicēts uz doto brīdi abas puses koordinē sagatavošanās darbus. Arī mēs strādājam pie tā, lai sagatavotu teksta versiju vairedzīgiem cilvēkiem un veicam nelielus redaktoriskus darbus. Un visticamāk, teksts tiks publicēts eh, vēl pirms samita nākamnedēļ. Mēs pat nesam pārliecināti, ka pilsoņi ļoti gaida uz to, ka varēs lasīt šo tekstu garās rudens vakaros. Es par to šaubos. Ja es varu izteikt jums kādu padomu, nu, izvēlēties citu lasām vielu. Arī ar redaktoru lielu darbu to joprojām ir diezgan smagi lasīt. Migina kundze uztraucās par to, ka pilsoņiem nebūs pieejams šis teksts. Lepens kundze ir pazudusi. Viņa bija šeit ar visu savu atzītāju polku, bet mājas nav neviena. Uh, Nezinu, ko viņa dara. Bet viņa aicināja jūs balsot kā vajag. Bet viņi jau tā lūdz visu laiku, un es varu secināt, ka jūs uh, nesakojat viņas padomāju, varbūt jūs varat paskaidrot, kādēļ tā. Kelī kungs par kvotu sistēmu, bet arī Kelī kungs ir pazudis. Šķiet, ka visi mēģina pazust varbūt tā, ka es pārāk ilgi izsakos. Kvotu sistēma un augstas kvalitātes un augstas kvalitātes gaļa. Un mēs zinām, kāda ir atšķirības starp šiem dažādiem gaļas produktiem, ka tie ir dažāda veida tirgi, un līdz ar to šis aspekts arī ir jāņem vērā. Jautājums bija no Arenas kundzes vai mēs mainīsim normas un standartus, sociālās normas un standartus, vidas prasības. Protams, nē. Vienīgais, kas var mainīt šo standartus, Arenas kundze, to var darīt jūs, proti, pa Eiropas, šeit Eiropas parlamentā. Par pilsoņu iniciatīvu. ECI Tātad šo iniciatīvu var aicināt komisiju izmantot savus pilnvaras, nāk klajā ar likumu priešlikumu, bet tas neatiec uz lūgumiem kaut ko nedarīt, piemēram, pārtraukt pārunas par tirdzniecības nolīgu vai arī neparakstīt šādus līgumus kā CETA, kad pārunas ir pabeigtas. Šādu lēmumu pieņem parlaments un padome un līdz ar to šis līgums nenoslēgt šos nolīgumus un pārtraukt plašreizējās tētip pārunas tik uzskatīts par nepieņemamu, un komisijas lēmumu ir pieņems balstoties uz juridiskiem kriterijiem. Es, protams, zinu, ka jūs būsiet pret to, un nu, tās ir jūsu tiesības. Tālāk par ISDS. Ja man vēl ir nedaudz laika, man Tika uzdot daudzi jautājumi par šo investoru un valsts strīdu atrisināšanas sistēmu, tad es centīšos sniegt atbildes. Iesākumā vēlos teikt 2011. gada uh, aprīlī Eiropas rezolūcija par investīciju politiku nākotnē. RIF ziņojums, kas tika pieņemts ar lielu balsu vairākumu, tostarp arī S un D grupas atbalstu, Atbilstot uz komisijas ziņojumu par investīcijām, parlaments aicināja iekļaut šādas ISDS eh, sistēmas Eiropas Savienības nolīgumos, lai nodrošinātu, ka sistēma netiks ļaunprātīgi izmantot. Nu, lūk, tas ir tas, ko vēlējos teikt ievadā. Tas pats attiecās arī uz mandātu, ko mums piešķīra ministru padomu. Šī mandātā ir skaidri norādīts, un šis mandāts tiks pieņemts vienprātīgi tur ir norādīts, ka mums ir jāiekļauj ISDS nolīgumā. Es nezinu kādēļ, bet pēkšņi šis jautājums ir kļūst par pašu galveno, kas uh, visu atceļ, it sevišķi tad, kad runājam par tirzniecību. Daudzi deputāti runāja par šīm publiskajām konsultācijām, kas ir organizētas kas it kā parāda, ka visai Eiropas iedzīvotāji ir uh, viensprāts un ir pret. Mēs pār nākamo nedēļu, nākamo nedēļas laikā sagatavosim publiskās konsultācijas rezultātu analīzi. Un tas no 150 tūkstošiem 50 tūkstoši atbilžu ir identiskas. Parasti ir jāiek pieslēdz sistēmai, jāatbild uz vairākiem jautājumiem, tad ir no, jānosūta atbilde. Un tie, kas ir atbildējuši. Es pilnībā neizprotu šo tehnisko sistēmu, bet viņi ir atraduši veidu, kā apiet. Viņi būtībā sniedz atbildi nepieslēdzoties sistēmai. Līdz ar to ir ļoti viegli nosūtīt 50 vai 500 tūkstoši identisku atbilžu. Un var viegli nosūtīt daudz atbilžu un teikt, mēs esam vienkārši pret. Bet mēs skatīsimies uz visiem uh, komentāriem, un ja būs kādi uh, liederīgi komentāri, tos noteikti ņemsim arī vērā. Vai ceita ir kā ceļa kārta uz tētip un citiem nolīgumiem? Es sliecos domāt, ka uh, nolīgums ar Singapūru ir kā pagrieziena punkts uh, mūsu investīciju aizsardzībā. Uh, un komisija ir gatava reformēt šo sistēmu, un es minēšu pāris jaunpievedumus un uzlabojumus, kas ir CETA nolīgumā. Pirmkārt, ir atsauce uz valstu tiesībām regulēt savās interesēs. Tāpat atsauce uz investīciju aizsardzību, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošu. Treškārt, pilnīgi atvērtī visi dokumenti ir publiski pieejami, uh, un patiesībā šeit mēs ejam vēl tālāk nekā jau kurā procedūrā komerctiesās. Komerctiesa vienīgais, kas ir atklāti pieejams, ir nolēmums. Jūs nevarat uh, piekļūt pušu dokumentiem. Uh, jurists to labi zina. Jūs nedrīkstat uh, otras puses dokumentos rakties. Jūs to vienkārši nedrīkstat, bet šie nolēmumi būs daudz caurskatāmāki. Uh, Tas ir pirmais nolīgums ar saistošiem nosacījumiem attiecībā uz etiskajām prasībām. Tāpat tiek nodošanas pamatprincips par to, kas pārkāpjas arī maksā. Mēs esam nolēmuši, esam vienojušies. Tiks izveidota iestāde atbilstoši PTO praksei lai nodrošinātu konsekvenci arbitrāžas lēmumos, lai arbitrāžas tiesas būtu arī atbildīgas. Ir daudz citu uzlabojumu CETA nolīgumā un iespējams, ka papildus uzlabojumi vēl būs pievienoti turpmākajās pārunās. Bet TTIP un CETA ir divi, dav, divi atšķirīgi dokumenti. Par CETU mēs esam vienojušies ar Kanādu savukārt par TTIP komisija gaida vēl jāinteresēto pušu un pilsoņu reakciju publiskās konsultācijas ietvaros, lai būtu pilnīgi skaidra mūsu nostāja par TTIP. Līdz ar to CETA nav kā uh, ceļa karte TTIP nolīgumam. Mēs ar CETA cenšamies uzlabot situāciju, kas ar citām pārunām nākotnē vēl vairāk tiks uzlabot. Deputāti ir jautājuši arī, kāpēc ir nepieciešami šādi ICDS ar valstīs, kur ir laba tiesa sistēma. Mēs šādi pastiprinam jau esošo sistēmu. Mums ir jāpārliecinās, ka investori var pasargāt savas tiesības un tādēļ CETA uh, nolīgums nebūtu skatāms Kanādas vietējās tiesas jo mums ir, kā jūs noteikti zināt, atšķirīgas šīs tiesas sistēmas. Jau kur tirzniecības nolīgumu, ko Eiropas Savienība paraksta ar trešo valstu, ar Kanādu vai Singapūru, to automātiski nepiemēro vietējās tiesas, un tas nav piemērams saskaņā ar Kanādas eh, vietējo tiesu praksi, kas nevar lemt par starptautiskiem nolīgumiem. Tas, protams, nenozīmē, ka investoriem nebūs problēma. Enerģētikas hartas nolīgums jau tiek piemērots starp valstīm ar attīstītu tiesu sistēmu. Arī dalība valstis pašas ir noslēguši daudz divpusēju brīvās tirzniecības nolīgumu. Ir vairāk kā 270 lietu, kas ir reģistrētas no 2008. līdz 2013. Un 50 šīs lietas ir starp ES valstīm, kur viens ES dalībvalsts investors iesūdzējis citu ES dalībvalstu, un mēs piedāvājam arī jūsu dalībvalsts, Vannekungs, ir atteikusies sadarboties, kad šis jautājums bija attiecībos citām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir vairāki nelīdzsvari no politikas puses, kas ir jāskat uz doto prišu, ir astoņām dalībvalstīm divpusējas nolīguma ar Kanādu, un tas nozīmē, ka tikai e, šo valstu investori ir aizsargāti Kanādā, citi ne, un CETA ir nu, iespēja ieviest veidas ISDS sistēmai, tā varētu būt lab, labs pirmais solis. Uh, turpmākiem nolīgumiem ar citām pasaules valstīm. Es ļoti labi atceros, ka mums bija uh, tikšanās Berlīnē, kur piedalījies, piedalījos es un arī, un arī Zigmārs Gabriels, kanclers vietnieks, un mums bija ļoti uh, aktīva diskusija. Tādas diskusijas man ļoti patīk, tā ir tādēļ jau es polikās vairāk kā 30 gadu. Un viņš, Kramerkungs teica, varbūt paskatīsimies, vai nevaram ko pozitīvi iestrādāt, pastīties uz tām abajām lietām. Mm, varam jau atteikt no, no ISDS, no ar, nolīgumos ar ASV un Kanādu, bet pieprasīt, lai tas būtu nolīgumā ar Ķīnu. Bet mums jāizveido veidne nolīgumiem ar citām pasaules valstīm, un es ceru, ka parlaments diskutējot par šo nolīgumu to arī ņems vērā un sapratīs. Paldies! Dank, komisār. Paldies komisāru kungam, Degukta kungam. Jūs tagad izteicāties ilgāk nekā mēs ar to rēķinājos, taču vēlos teikt, ka pakardien jūs izteicāties daudz īsāk nekā bija paredzēts, un no katras puses katrā gadījumā vēlos teikt, ka tiešām ļoti priecājos, ka jūs savā runā atbildējāt atsevišķiem kolēģiem, un arī priecājos, ka tie kolēģi, kas izteicās, tie arī palika zālē, un man tas šķiet nekaunīgi, ka cilvēki uzdod jautājumu un nesagaida komisāra atbildu un pamet zāli. Mēs tagad esam noslēguši šīs debatas beigas, beidzām debates, un tagad turpināsim ar nākamo darba kārtības punktu. Tas ir komisijas paziņojums - dzīvības glābšanai nepieciešama zāļu pieejamība Eiropā. Komisijas vārdā došu vārdu Hedegardas kundzei. Mums ir jāsgaida pāris sekundītes, lai Frīda kungs pavadīs komisāru kungu, un tad Hedegardas kundze varēs sākt. Lūdzu.